INTA un PEŠ komitejas ir uh, izlēmušas uzsākt starp iestāžu sarunas uh, atbilstoši 69D pantam reglamentā. Parlamenta pozīcija ir pieņemta pirmajā lasījumā un kalpos par mandātu šajām sarunām. Šī, mm, šīs pozīcijas ir pieņem, pieejamas plenārsēdes mājaslapā un uh,